jo tajās mācās vairāk par 22 tūkstošiem skolēnu un vēlams, eh, cerams, ka nākotnē to būs arī arvien vairāk. Komisārkungs, paldies jums, turpin priekšsādātāji, rīt balsojums būs 12.30 un tagad debats noslēgušās. Tagad pārējiem pie pēdējā darba kārtības punkta mūsu šodienas darba kārtībā. Tas ir Torera kunga ziņojums par turpmāko es kohēzijas politiku. Dodu vārdu Torera kungam uz četrām minūtēm, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisāra kungs. Šovakar šajā vēlīnajā stundā mēs pievēršamies tematikai, kas ir visai nozīmīga. Mēs vēlamies uzdot jautājumu, vai e, šī politika ir bijusi pietiekami efektīva, jo kohēzijas politikai tiek atvēlēt 37% no kopīgā ES budžeta. Un kas notiek 2011. gadā? Cik daudz līdzekļu jau ir tikuši izmantot? Esam konstatējuši, ka diemžēl vairākās dalību valstīs šī absorpcijas spēja ir daudz zemāka un īstenībā uh, uz šo brīdi vajadzēja būt izlietotiem vairākiem līdzekļiem, vairāk līdzekļiem. Uh, Bulgārijā, Rumānijā šī absorpcija ir visai vāja, bet uh, mēs runājam nevien par jaunajām dalību valstīm. Ir daudzas valstis, kurās ir tādi reģioni kā Kalabrija un Sicīlija, kur tikai 7% Eh, tiek izmantota no šiem līdzekļiem. Eh, nu, tādas skaļas mums piedāvāja budžeta kontrols eh, komiteja. Nu, kādēļ tās, šīs valsts tā kavējas līdzekļu apgūšanā? Un, piemēram, arī Grieķija. Mēs jau vairākus mēnešus parlamentā teicām, ka Grieķija neizmanto kohēzijas fonda līdzekļus un komisija sākumā nepievērsās pietiekam uzmanīgi šim jautājumam, bet tagad tas ir iegūst prioritāru statusu. Barozo kungs it sevišķi runājot par Grieķiju, teica, ka no 20 miljardiem nav izdoti 15. Hāna kungs arī devās uz Grieķiju un sprieda, ko tad darīt, lai palīdzētu šiem uh, eh, novērt atstātiem reģioniem. Tiek runāts par līdzfinansējumu pateic, protams, reģioniem ir grūtības eh, atrast finansējumu, ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus. Grieķija pieprasa maksāt nespēju, bet tajā pašā laikā neizmanto šos kohēzijas fondu līdzekļus. Protams, Grieķijai ir jā palīdz, tur šaubu nav, bet eh, nav iespējams palīdzēt tikai ar līdzfinansējumu. Arī Grieķijā ir tādi reģioni, kas nemaz nevēlas saņemt vairāk Eiropas Savienības līdzekļu, 80% likma viņus pilnīgi apmierina. Viņi īstenībā pat vēlas īstenot vairāk projektu. Mēs te nerunājam tikai par līdzfinansējumu, ir daudz un dažādi iemesli. Procedūras ir piņķerīgas, tās nekavējoties ir jāvienkāršo, un vairākās dalību valstīs centrālā pārvaldība atrodas dalību valstīs, eh, dalību valstu galvaspilsētās, un tām ir nepieciešams pārāk daudz laika m, mm, apstrādē projektu pieprasījumu izskatīšanai, un līdz ar to reģionos eh, viss eh, iebuksē. Rumānijā Ehm, piemēram, prasības tiek eh, apstrādātas 20, 30 dienu laikā reģionālajās iestādēs 60 dienas, bet, eh, piemēram, valsts līmenī tas prasa līdz pat 160 dienām. Nu, es domāju, tie ir pietiekami daļrunīgi argumenti, lai procedūras vienkāršotu. Dāmas un kungi, bet kur šodien ir padome? Kur ir padomas prezidentūra? Van Rompējs? Citos jautājumos viņam bija ko teikt, bet te mēs runājam par 37% no ES budžeta. 250 miljārdi te tiek bīdīti uz priekšu un atpakaļ. Eh, tās ir maksājuma apropriācijas. Nu, kā tās izpildīt? Polijas prezidentūra te noteikti varēja mums pateikt kaut ko gudru, jo Polija mums parādīja, kā var uzlabot absorpcijas kapacitāti. Ir arī labas pārvaldības piemēri, jo līdzekļu apgādājums atgūšana ir notikusi labi. Tas pats ir noticis arī Igaunijā. Mēs uzskatām, ka tieši tagad dalību valstīm kaut kas ir jādara, lai parādītu, uh, kā šos līdzekļus var izmantot pilsoņu labā uzlabojot viņu dzīves apstākļus un arī konkurēt spēju, kā arī uh, garantējot darba vietu saglabāšanu. Es ceru, ka Komisija turpinās virzīties uz priekšu, paiemīto tā ciņu un pieprasīs, lai dalībvalsts arī kaut ko beidzot eh, panāktu. Paldies! Paldies! Tagad uh, būs brīvais mikrofons. Bauers kundze, lūdzu. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Priekšsēdētāji Es rakstīju uh, atzinumu par šo ziņojumu nodarbinātības komitejas uh, pakļautībā. Gribēju uzteikt mūsu referentu. Viņš ir iepazinies ar kohēzijas politiku dažādos tās aspektos, proti kā uzlabot kohēzijas fondu līdzekļu izmantošanu. Viņš ir mēģinājis atpazīt dažādas barjeras un piedāvāt metodus, kā no tām atbrīvoties, lai varētu uzlabot fondu, ap, fondu apgūšanas. Uh, procentus. Nodarbinātības komitejas acīs varbūt uh, sociālais fonds ir vissvarīgākais. Krīzes laikos Eiropas sociālā fonda nozīmīgums pieaug burtiski katru dienu, jo nodarbinātība ir kļuvusi par vienu no galvenajām prioritātēm. Domāju, referentam bija pilnīgi taisnība, kad viņš teica, ka ir līdzfinansējuma problēmas runājot par ESF apgūšanu, jo ir uh, dažādas ierobežojušas budžeta procedūras dalību valstīs. Uh, un nav pietiekami daudz līdzekļu, ko varētu piesaistīt šādiem projektiem, un NVO, kā arī valsts organizācijām, ir grūti izmantot šo instrumentu. Paldies! Labvakar, dāmas un kungi! Priekšsēdētājs kundze, saka Pēres kundze, komisāra kungs, jā, Ir jau vēls, bet jautājums ir ļoti būtisks. Mēs runājam par struktūru fondu un kohēzijas fondu labāk līdzekļu apgūšanu. Mums ir jāparūpējas, lai tie līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, tiktu izmantot pēc iespējas liederīgāk. Ir jārisina šīs uh, apgūšanas problēmas, ir jāvienkāršo procedūras, jāizvairās no birokrātiskajiem šķēršļiem. Uh, un tādā veidā varēsim garantēt interesēto pušu piekļuvi šiem fondiem. Ir jādomā par vienkāršākām administratīvajām procedūrām un ir jāvēršas pret krāpniecību, nevis jāmeklē katra mazā birokrātiskā kļūdiņa. Ir jāpadomā arī par labāku un saskaņotāku līdzekļu izmantošanu, izmantojot vairāku fondu līdzekļus kopumā. Tika runāts arī par Eiropas sociālā fonda izmantošanu, ko varētu likt lietā, lai risinātu nodarbinātības problēmas, ko ir izraisījusi ekonomiskā un finanšu krīze. Mums ir Eiropa jānoliek jāpaliek atpakaļ uz sliedēm, lai šis vilciens sāks kustēties uz priekšu, jo mēs Eiropu veidojam nevis tikai galīgas vajadzības spiesti, bet arī runājot par ambīcijām. Paldies! Tagad Antonesku kundze, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, ja mēs runājam par līdzekļu apgūšanu, protams, dalību valstīm arī ir uh, jābūt pietiekam centīgām šajā darbā, un katram solim, vai tas ir uh, spērts administratīvā vai valsts līmenī, ir jābūt spērtam apdomīgi, ir jāizvairās no birokrātijas, no šķēršļiem, reģioniem eh, ļoti daudz laika aiziet cīnoties ar grūtībām, un tas nozīmē, ka procedūrām jābūt vienkāršākām gan kopienas, gan nacionālā līmenī. Jāatvieglo piekļuvu fondu līdzekļiem, eh, jāuzlabo līdzekļu pārvaldība un eh, mēs nedrīkstam radīt papildus grūtības ieguvējiem fondu ieguvējiem. Ir valstis, kurās ir augsti līdzekļu apgūšanas rādītāji, un tās varētu kalpot par paraugu citām, kas ir gausākas līdzekļu apguvē. Ir jāizvarās no kļūmēm, un es uzskatu, ka e, Dokumentā galvenokārt ir jāvēršas uz tām vajadzībām, kas uh, attiecas uz uh, galvenajām interesētajām pusēm. Tikau kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Pateicoties fondu līdzekļiem ir iespējams uh, uzlabot nodarbinātības rādītājs un samazināt starp reģioniem pastāvošās atšķirības. Rumānijas apgūšanas rādītāji ļoti zemi, bet. Uh, mums arī ir daudz vajadzību. Mums eh, ir jābūt elastīgākiem, organizējot līdzekļu pie, piešķiršanas programmas. Mēs uzskatām, ka fondi ir uh, jāpalielina, tiem jāapšķir vairāk līdzekļu, lai varētu atvēlēt investīcijas energoefektivitātei, ēku sanācijai un tā tālāk. Komisija atvēlēja 10 miljonus eiro infrastruktūras uzlabošanai vairākās nomaļās uh, vietās, un, protams, tas iekļaujas transporta uh, uzlabošanas uh, programmā. Paldies, Basesko kundze! Paldies tagad Basesko kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Sākumā vēlējos. Uh, uz, atzīmē to, ka Rumānijā ir izveidota īpaša ministrija, kas nodarbosies ar fondu līdzekļu apgūšanu. Šobrīd Rumānijai un Bulgārijai gan ir grūtības līdzekļu apgūšanā, it sevišķi runājot par tādām programmām, kas saistīts ar vidas aizsardzību. Gribēju pateikt, ka mūsu valstī tika apstādināta līdzekļu piešķiršana otrā pīlāra ietveros, lai varētu finansēt dažādus reģionālos projektus. Mm, ir jāpiemina arī tas, ka ir vairākas problēmas valsts pasūtījuma sistēmā. Neskatojoties uz fondu samazinājumu, tomēr šie līdzekļi palīdz cīnīties pret ekonomisko svārstību radītajām sekām, kas tieši skar mūsu reģionu. Ja mēs runājam par 2012. gada daudzgadu finanšu perspektīvu, tas būs tāds kā atskaites punkts, eh, finansējot dažādas projekts ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Paldies! Čerpanie uh, finančných prostriedkov. Flašikov Bēnov lūdzu. Či stále spôsobu... Spôsob... Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs līdzekļu apgūšanas līmenis ir uh, radījis problēmas vairākās valstīs. Bija valstis, kas eh, uzrādīja neapmierinošas rādītājus un uh, ļoti daudz laika tika veltīts arī līdzekļu pārvaldē un dažādu kļūdu meklēšanai. Tas pierāda, ka ir uh, jāvienkāršo procedūras, lai sistēma kļūtu stabilāka. Otrām kārtām mums ir jāsaprot, kādēļ uh, priekšnosacījumi netika izpildīti un ir daudz vairāk trūkumu un deficītu. Tādēļ ir jāizstrādā konkrēti uh, kritēriju sistēma, kas ļautu izvērtēt pieļautās kļūdas. Mēs nevaram vairāk pieļaut šādus uh, formāls trūkums, kas uh, bieži vien izceļas it kā sīk un nenozīmīgi kļūmīšu dēļ. Uh, Un mums ir jāapsās visu šo jautājumu īstenībā no jaunreiz slēņķa. Paldies! Mulțumesc! Aș vrea să încep prin a-l felicita pe colegul Toerer. Mātos kungs, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentu kungam, eh, mūsu kolēģim par eh, lielisko sadarbību. Mums bija lieliska sadarbība, tad, kad viņš viesojās pie mums eh, Rumānijā, pārstāvot attīstības komiteju. Ir jāatzīst, ka šobrīd Rumānijā pastāv problēma ar Eiropas fondu apgūšanu, un šī iemesla pēc eh, arī valdība strādā pie pasākumiem, un šie pasākumi ir vainagojušies ar jaunas Eiropas lietu ministrijas izveidi. Un eh, Orbanu kungs bijušais eh, komisārs būs ministrs šajā ministrijā. Ir valsts strādā pie pasākumiem, Šie pasākumi dod jau savus augļus, ir izstrādāti augstvērtīgi projekti, un es gribētu jums pateikt, ka šodien mēs saņēmām komisijas paziņojumu par to, ka divi projekti jau ir apstiprināti. 724 miljonu eiro vērtībā. 724 miljoni eiro diviem projektiem tiks apgūti. Paldies. Mikulāši kungs, komisāra kungs, efektīva kohēzijas politika Eiropas Savienībā ir harmoniskas reģiona attīstības neatņemama sastāvdaļa. Līdzekļu apgūšanas līmenis e, norāda uz to, cik efektīvi valsts e, reģionos izmanto struktūra fondu un kohēzijas fondu piešķirtos līdzekļus. E, ir reģioni, kas ir vismazāk attīstīti, un tieši šie reģioni parasti ir apguvziņā arī atpaliekoši, un arī ir problēmas ar līdzfinansējumu, ar atrašanu, ar cilvēku resursiem, ar administīvo atbalstu. Uh, dažādos līmeņos strādājot, ir jāpalielina pasākumu mērķtiecīgums un ir arī jāuzlabo attiecīgā personāla kvalifikācija. Mums ir dalībvalsts, kas ir parādījušas lielisks līdzekļu apgūšanu, lielisku piemēru līdzekļu apgūšanas ziņā, un mana valsts arī ir šāds piemērs. Komisārkungs. Paldies. Vispirms es gribētu pateikties eh, Terer kungam par šo ziņojumu, par to, ka šī ļoti svarīgā tēma ir likta sesijas darba kārtībā. Es domāju, ka mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem detalizētāk. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un eh, turpmāk runājot arī par daudzgadu finanšu schēmu, šī tematika kļūs vēl aktuālāka. Mēs gribētu pateikties par šo ziņojumu. Šeit mēs saskatām Eiropas parlamenta ieguldījumu, lielo ieguldījumu diskusijā par uh, līdzekļu apgūšanas spēju. Uh, šī apgūšanas spēja, šis aspekts ir ļoti svarīga daļa arī Eiropas komisijas uh, politikās. Mēs esam gandarīti, ka ziņojumā ir atsauce uz līdzekļu absorpcijas spēju. Mums patīk, ka šeit ir plašāka pieeja, arī plašāka pieeja eh, šai apgūšanas lietai. Te ir ne tikai finansiāla apgūšana, bet arī efektīva fondu pārvaldība izanalizēta. Ir izanalizēti arī dažādi aspekti, kas traucē efektīvi apgūt līdzekļus. Atsevišķās valstīs šīs problēmas ir lielākas, citās mazākas, par to mēs redzējām šajā diskusijā. Un komisija uzskata, ka e, tiešām ir nepieciešams izanalizēt iemeslus, kāpēc līdzekļu apgūšana kavējas atsevišķās valstīs. E, komisija ir parādījusi e, savu gatavību un dot visus datus. Dažkārt, protams, šie dati ir atkarīgi no tā, kāda informācija iesniedz dalībvalstis. Mēs pilnībā atbalstam referentu arī domās par to, kāpēc kavējās apgūšana atsevišķās dalībvalstīs, jo, protams, ir arī problēmas, piemēram, ar, ar atbilstības izmēģinājumu izvērtējumu. Un ir bijušas problēmas arī programmēšanas periodā no 2005.7. tālāk līdz 13. gadam, un mēs redzam, ka apgūšanas statistika tomēr ir uzlabosies, tagad 29,2% sasniedzot. Struktūra fondu ziņā apgūve ir vēl vairāk pieaugusi un uzrāda apmienošu rezultātu tagad. Uh, Skaidrs, ka ir nepieciešams gūt mācības esošajā periodā, izmantot mācības no iepriekšējā perioda. Mums ir nepieciešams uzlabot arī veidu, kā mēs izstrādājam normas, kā mēs regulējam šo, šo ar normatīvām prasībām. Un visbeidzot periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs noteikti ņemsim vērā visas mācības, kas ir kūtas iepriekšējā programmēšanas periodā. Mēs analizējam un diskutējam. Mēs ņemsim vērā visu šeit dzirdēto, un šajā analīzē svarīgu lomu mēs eh, veltīsim arī vienkāršošanas procedūrām, Mēs centīsimies mazināt arī birokrātiju gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī, un šeit mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, jo parasti ir dažādi šķēršļi, šie šķēršļi parādās procesa pēdējās fāzēs. Mēs arī aicināsim dalībvalsts uzlabot administīvo kapacitāti, palielināt uzlabot valsts administrācijas spēju, jo dažās dalībvalstīs mēs redzējām, ka administratīvās kapacitātes nav pietiekamas, un līdz ar to šāda mazspēja ir ietekmējis arī valsts spēju absorbēt saulēcīgi un efektīvi fondu līdzekļus. Tāpēc uh, Mēs esam nākuši klajā ar ideju par to, kā labāk uzlabot partnerību, kā nodrošināt daudz līmeņu pārvaldību. Mūsuprāt, tādā veidā mēs nodrošināsim apstākļus vēl ciešākai sadarbībai starp komisiju un dalību valstīm. Līdz ar to arī fondu pārvaldība uzlabosies nākotnē. Un atbildot Flašikovas ben, Benovas kundzei. E, viņa uzdeva jautājumu par fondu apgovi sakarā ar Romu iekļaušanu. Mēs komisijā ļoti rūpīgi sekojam nacionālo programmu īstenošanai, ir noteikti procedūra, projekti tiek nosūtīti komisijā apstiprināšanai līdz gada beigām, mēs diskutējam un analizējam. Uh, Un mēs noteikti izanalizēsim, kā šie līdzekļi tiek izmantot arī Romu iekļaušanas projektos. Paldies, mēs esam pabeiguši šo debati. Balsošana notiks rīt, pulkstens 12.30, un arī nākamā sesija notiks rīt, 29. septembrī, no 9 līdz 2, no 3.